Darba kārtības pieņemšana. Paldies! Paziņojumi! Trešdien, 6. decembrī no 9 līdz 10 mums būs Ekon NV kopīga sanāksme par, sanāksmi par taksonomiju, ilgspējīgu finanšu jautājumā. Pēc tam no 10 līdz 12 mūsu Ekon sanāksme kur ir paredzēta balsošana par NPL un uzklausīšana Elke Kenigai, SRB priekšsēdētājai. Trešais punkts - atskaite par starpiestāžu sarunu progresu. Emir Refit, šeit ir referents arī. Trešais trialogs par Emir Refit ļāva turpināt sarunas par atbrīvojumu no uh, pienākuma veikt pensiju fondiem tīrvērti, tāpat arī par citiem jautājumiem, par eh, taisnīgu, pamatotu un nediskriminējušu piekļuvi tīrvērtēji, trešo valstu publiskajām iestādēm un finanšu eh, darījumu partneru definīcijai. Tehniskais uh, darbs turpinās, tur vēl nav atrasta vienošanās. Esam apņēmušies izkustināt padomi no viņu pozīcijas. Tāds nākamais punkts. Atzinuma projekts par budžeta izpildi. Referents Frunzuliks kungs, lūdzu jums vārds. Paldies, priekšsēdētāji. Ru... Rumāņu valodā frunzulika un frunzulica nozīmē vienu un to pašu. Rumāņu valoda balsotā uz latīņu valodu. Jāizrunāja frunzulika, nevis frunzulica. Uh, Eh, ka tas būtu slāviski, eh, slāvu valodām it kā, bet eh, pēc visiem šiem gadiem gribēju paskaidrot tomēr, kā tas ir jāizrunā. Godātie kolēģi, sākumā vēlētos uzsvērt to, cik svarīga ir igadējā budžeta izpildes apstiprināšana trim uzraudzības iestādēm - ESMA, EJOPA un EBA. Tā ir iespēja šobrīd identificēt iespējamās problēmas un nāk klajā ar ierosinājumiem, uzlabojumiem. Es vēlētos arī atzinīgi vērtēt eh, revizijas palāca ieteikumu, saskaņā ar kuru transakcijas, kas ir 17. gada eh, budžeta maksājuma pamatā, ir uzskatām par legāli veiktiem Tā kā iestādēm ir uzdevums veikt tirgus eh, integrāciju un arī konverģenci un pienākums nodrošināt sistēmisku stabilitātu un patērētāju tiesību aizsardzību, es vēlos uzsvērt to, cik svarīga loma ir šām iestādēm, lai nodrošinātu stabilu finanšu sistēmu, veiktu uzraudzību eh, pār nacionālajām uzraudzības iestādēm. Dāmas un kungi, godātie kolēģi! apvienotās karalistes eh, lēmuma izstāties no Eiropas Savienības rezultātā samazināsies eh, iestādēm budžets. Līdz ar to ir jāatrod risinājumi finansējumu piesaistēji, lai šīs iestādes varētu izpildīt tām uzliktos pienākumus konsekventi, neatkarīgi un efektīvi. Pēc Eiropadomas lēmumu 2017. gadā pārcelt EBA uz Parīzi līdz 2019. gada 29. martam. Es tagad nevēlētos eh, atkal runāt par to, kādā veidā šis lēmums tika pieņemts. Vēlos pievērst uzmanību, ko nozīmē šīs pasākums budžeta izteiksmē. Līdz ar to būs nepieciešams eh, atvēlēt vairāk eh, resursu pienākumiem, kas saistīti ar naudas atmazgāšanas apkarošanu, funkciju izpildēji saistībā ar nacionālajiem iestādēm arī. Pašreizējo sarunu kontekstā par Eiropas uzraudzības iestāžu pārskatīšanu ir nepieciešams veikt eh, pasākumus, lai nodrošinātu, ka kompetentās eh, iestādes un kredīti iestādes piemēro naudas atmazgāšanas apkarošanu un Eh, terorismu finansēšanas apkarošanas noteikumus konsekventā veidā. Un ir jāapmainās informācijas ar trim iestādēm eh, par eh, to, kā ņemt vērā AML un CFT riskus. Attiecībā uz ESMA vēlos norādīt, ka kaut arī budžets 27% apmērā tiek finansēts no ES fondiem, 42% no tiešām iemaksām no dalību valstu uzraudzības iestādēm un uzraugāmajām iestādēm. 29% no uzraugāmo iestāžu maksām kredītaģentūrām un tirzniecības repozitāriem un 2% no citiem am, e, avotiem. Es piekrītu, ka šāds e, e, jaukts modelis var apdraudēt uzraudzības noteikumu izpildi. Līdzīgi tas vērtējums arī EIOPA gadījumā, kur budžets 40% nāk no ES fondiem un 60% no tiešajām iemaksām no Eiropas Savienības eh, dalību valstu uzraudzības iestādēm. Līdz ar to ir nepieciešams ciešāk veikt uzraudzību atsevišķās dalību valstīs, lai reaģētu uz apdrošināšanas tirgu konstatētām nepilnībām un aizsargātu uh, iedzīvotāju tiesības no daudznacionālām eh, korporācijām, kas apdrošināšanas jomā pārdod apdrošināšanas produktus, ir tīpaši centrālā un austrum Eiropā, eh, kas ir ar zemā kvalitāti nekā citās dalību valstīs. EBA, ESMA un EIOPA, ņemot vērā savus pienākumus, viņiem ir jābūt eh, savā darbībā caurskatāmākiem atskaitoties ne tikai um, Eiropas parlamentam un Eiropas komisijai, bet arī visiem Eiropas sabiedrībai. Esmu gatavs sadarboties ar jums pie šiem um, atzinumiem un ceru, ka tas nesīs uzlabojums Eiropas finanšu tirgumu. Paldies! Paldies referentam! Tālāk EPP, Werners Langens. Paldies priekšsēdētāji! pamats šiem atzinumu projektiem, trīs projektiem, ir revizijas palātas konstatējumu. Un es teiktu, ka absolūti nav jābūt apmierinātiem ar revizijas palātas secinājumiem. Šeit pārbaudas ir veikts virspusīgi, manuprāt. Un atšķirības ir pavisam nemanāmas. Negatīvās lietas Eh, šeit eh, ir labi pamanāmas. Ejopa gadījumā kopumā vērtējam darbība eh, kā atbilstoša. Tātad tikai kopumā atbilstoša. Tālāk esmā arī kopumā darbību vērtējam kā atbilstoša. Un eba gadījumā tūlīt atradīšu allen wesentlichen Belangen. Tātad kopumā e, viss ir e, noticis atbilstoši, bet detaļās, e, pa, skatoties, paliek daži neatbildēti jautājumi, tā lai mēs būtu spiesti tomēr to skatīt precīzāk, piemēram, līguma maksājumi, personāla konkursi netiek izsludināti iepirkumi, vai tie atbilst noteikumi. Tur ir piezīmes no revizijas palātas, bet kopumā tas viss ir pozitīvi, it kā ar to mēs neko īsti nevaram iesākt. Mēs e, gatavojam atzinumu budžeta kontrolas komitejai, tāpēc mums e, vajadzētu intensīvāk pārbaudīt to, nekā to revizijas palāta ir darījusi. Tas bija pirmais. Tagad otrais punkts attiecībā uz kolēģa Frunzulikas priekšlikumiem. Visām trim aģentūrām viņš ir izvēlējis vienādu formulējumu. Atšķiras tikai eh, aģentūras nosaukums. Viss ir absolūti identiski. Tikai banku uzraudzības iestādēji ir vēl klāt arī sestais punkts kur ir runāts par to, ka 2019. gada apvienotā karalistē izstāsies no Eiropas Savienību un būs ietekme uz iestādes budžetu. Man ir zināmi, zinām šaubas, vai tas ir mūsu uh, darba esence pārbaudīt uh, to, kā mainīsies iestādes budžets. Manuprāt, tas nav. Un domājot par Eiropu, Un tur Eiropa izmanto visas iespējas darīt citas lietas un e, pēc tam tikai ķeras pie tiem pamat e, pienākumiem, ko likumdevējs ir uzlicis darīt. Viņi cenšas izdarīt visu iespējamo e, no visām pārējām lietām. Un tad ir ceturtais punkts vēl, kur kolēģis raksta, ka visas trīs aģentūras bez esošajām kompetencēm ir saņēmuši pienākumus cīnīties ar naudas atmazgāšanu. Tās nav viņu sākotnējs uzdevums, tas ir nacionālo iestāžu uzdevums, un es e, tuvākajās dienās sagatavošu arī atbilstošus e, grozījumus. Nu, atzinumu varētu vispār atmest, tas ir tik vienkārši Un nu, nepietiekoši, lai varētu un ekonu viedokļā eh, to rūpīgi pamatot. Paldies! Paldies, ECR grupa. Es vēlos sveikt mūsu jauno kolēģi, Ralfs Pakets. Paldies priekšsarētāji, paldies referentam. Pavisam īsi stādīšos priekšā, mani sauc Ralfs Pakets. Es aizstāju Sandaru Lones, kurš nesen kļuva par Beļģijas aizsardzības ministru. Vēlējos norādīt, ka ar nepacietību gaidu iespēju sadarboties ar jums visiem, ne tikai pie šiem trim samērā nelielajiem dosjē. Es saprotu, ka šie atzinumiem varbūt nav tie politiski sensitīvākie, bet tiem eh, ir jāpabeidz tā vai tā. centieni eh, eh, pārbaudīt budžetu un eh, personālu, pār, tad mums vajadzētu stiprināt šo formulējumu. Man patīk arī naudas atmazgāšanas, apkarošanas temats šeit. Mēs lasījām par vairākiem skandāliem, tas skaitā saistībā ar Deutsche Bank pagājušā nedēļā. Man prieks redzēt, ka referents uzsver to, cik svarīgi ir EBA loma, kā būtiskākajam um, naudas atmazgāšanas apkarošanas spēlētājam, tātad AML lo, eh, loma. Par AML un CFT jomu mēs uh, atbalstam visas uh, idejas, bet saprotam, ka uh, šī nav tā pareizā vieta, lai apspriestu EBA pilnvaras AML un CFT jomā. Uh, Es atzinīgi vērtēju neitrālo formulējumu par Brexit un kāda būs ietekme uz finansējumu uzraudzības iestādēm. Un gaidu iespēju sadarboties ar jums visiem. Paldies! Paldies! budžeta izpildes apstiprināšana var būt politiski sensitīva. Tas nevienmēr ir tik neitrāli. Volsklīns Alde grupa. Paldies, priekšsarētāji! Es esmu arī eh, pilnvērtīgs loceklis kontu komitejā. Šogad kontu komiteja vēl ļoti rūpīgi pārbaudīs eh, šeit ziņojumu, tā kā jau Werners Langens to norādīja. Es izteikšos īsi, jo re referenti jau ir izteikušies. Varbūt vienīgi tas, ka pēdējā laikā mēs e, tik daudz saskaramies ar krāpniecību, finanšu e, noziegumiem, e, nodokļu nemaksāšanu, naudas atmazgāšanu, un tas parāda, ka uzraudzības jomā mēs vēl neesam sasnieguši to līmeni, kas ir nepieciešams. Un piezīmes, ka īstenībā nacionālās iestādes būtu atbildīgas, no ar to nepietiek. Uh, ESA šo trīs uzraudzības aģentūru pienākums ir koordinēt šo darbību, lai nodrošinātu, ka tas viss notiek. Tur man likās, ka par maz ir e, pieminēts šajā e, atzinumā tieši par šo tēmā, tāpēc šeit vajadzēs uzlabot tekstu un e, tā tas arī notiks kont komitejas ziņojumā. Būtu gribējis redzēt plašākus datus, uh, Eh, saistībā ar EBA pārcelšanos no Londonas uz Parīzi, ko tas īsti nozīmē gan finansiāli, gan no personāla viedokļa. Eh, kas attiecas uz ESMA? Arī tur nākamais gads nāk ar daudzām izmaiņām. Ejopa gadījumā tur jau Venes Langens norādīja, ka daļēji viņi mēģina uh, iesaistīties iekšējo modeļu vērtēšanā, e, to modeļu, kas tiek izmantot uzņēmumos. Tā īstenībā ir joma, kur viņiem vajadzētu varbūt e, tomēr turēties tālāk no tās. Um, sadarbība starp trim uzraudzības iestādēm un nacionālajām iestādēm vēl nav tik laba, kā mēs to vēlētos. Un ESA pārskatīšanā, kas ir liela uh, normatīva aktu pakete, kuru cerams vēl šajā sasaukumā spēsim pabeigt, uh, tad pievērsīsim lielāku uzmanību, lai šī sadarbība tieši tiktu no jauna stiprināta un lai tiešām izdotos šo uzraudzību eiropeizēt, vienlaicīgi nepadarot vājāks nacionālās uzraudzības iestādes. Paldies! Thank you. Paldies, es neredzu Svenu Gīgoldu vai kāds cits varbūt no zaļo grupas izteiksies viņu vārdā. Vai būs runātājs vai pāriem pie nākošās grupas? No zaļo grupas atbildes nav, tā tad, ja atbildes nav, tad runātāju nav. Tāpat es neredzu runātājus no citām grupām. Ja es eh, nemaldos, un tad pāriesim pie brīvā mikrofona. Pervanša Beresa. Paldies! Eh, domāju, ka šie ziņojumi ir svarīgi, un esmu gandarīti par to, kā budžeta kontrolas komiteja padziļināti īsteno savu darbu, bet ir jāsako tam, lai šie izpildes ziņojumi nekļūtu Eh, par tādiem, kuros var sabāzt pilnīgi visu, eh, kur tiek iekļauts pilnīgi viss, ko gribētu uzskaitīt. Un es šeit gribētu atsaukties uz diviem elementiem, kur diskusijā izskanēja. Eh, tas attiecas uz to, vai visas trīs lēmēji iestādes uzskaitītās ie saistās naudas atmazgāšanas novēršanas un terorismu novēršanas jomā. Šie temati tiek diskutēti e, ziņojumu ietvaros, pie kuras strādāja Rotmorka Rasu, un es gribētu nekādā, aicināt nekādā veidā neapsteigt un lemt par šo jautājumu budžeta izpildes ietvaros, jo Es tomēr komisijas priekšlikumā sakra atzīmēju, kā tā izskaita arī tāks trīs eh, komitejas priekšsēdētājs, skatot eh, tos slēdzienus, pie kura mēs nonācām, kā vienkārša sadarbība starp nacionālajām lēmēju iestādēm nespēja nodrošināt adekvātu naudas atmazgāšanas uzraudzību Un par iekšējo modeli runājot, manuprāt, šīs diskusijas mums vēl notiks. Iespējams, ka Eiropā ir vairāk lomas šeit, bet te ir runa par kompetenci jautājumu šeit nav runa par kompetenci perimetru, ne par e, e, Eiropas labu budžetu pārvaldību. Tāpēc es aicinu nopietni strādāt pie budžeta jautājumiem šīm iestādēm, bet nejaukt šeit klāt citus elementus, jo pretējā gadījumā, eh, pretējā gadījumā mēs novirzāmies no šīs komitejas darba temata. Thank you. So... Paldies. Rapporteur, Mr. Frunzulika. Paldies referentam Frunzulikam atvainojos, ka pirmīt nepareiz izrunāju jūsu uzvārdu, bet jūs zināt, ka cilvēkiem ir tendence vienkārši atkār, vienmēr atkārtot tās pašas kļūdas. Nē, nē, tā nebija kļūda, bet vārds jums. Es vienkārši e, biju iedomājies, ka jūs kā itālis varētu mani saprast. Katrā ziņā paldies. Taču. Esmu nedaudz eh, izbrīnīts par Langēna kungu kritisko pieeju, jo pēdējo gadu laikā pār eh, trīs iestāžu budžeta izpildēm es nebiju dzirdējis tik daudz kā šodien. Rangis eh, kungs, es skatīju visas pēdējās izpildes desmit gadu laikā, tās ir to pašu struktūru tās ir budžeta izpildes, un jūs zināt, kā. Mums ir jāiekļaujas 1400 rakstu zīmēs, iekļaujot arī mm, starpa starpādiem. Es uzskaitīju visus būtiskākos jautājumus, kurus uzskatīju. Protams, ir daudz darāmā, un es pieminēju. Uh, cīņu pret eh, naudas atmazgāšanu, cīņu pret terorismu, eh, sadarbību un mm, visu triju institūciju sadarbību ar Eiropas centrālo banku. Šajās jomās tas ir svarīgi, bet es gaidu jūsu grozījumus, es gaidu jaunus tematus, ja tādi ir. Bet lūdzu, dariet to zinām. To come something, you know, on the basic of it, you know, Uh, Lai mēs. Not anything, but only that, you know, it's gen. Bet. Par ko šeit ir runa? Kas nav, nav pieminēts? Pasakiet man, kas ir jāskata dziļāk? jo es izskatīju pēdējo desmit gadu visas izpildes struktūra ir viena. Es mēģināju arī diferenciēt kaut ko no to. No, attiecīgās lietas norādīt pie EJO, pasebas uh, un finansējumu jaunajai mītnei Parīzē un tā tālāk un citas svarīgas lietas. Bet nekas netika pateikts par uh, reāliem jautājumiem no jūsu puses. Paldies! Paldies! Termiņi ir sekojošie. Grozījumi līdz 6. decembrim, grozījuma skatīšana 10. janvārī, balss balsojums 21. janvārī ekon komitejā, un tagad mēs varam pāriet pie balsošanas. Lūdzu, iedodiet man balsošanas sarakstus. Thank you. This is the right order.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 pārcelt balsojumu par kritērijiem, jo e, grupu nostājas vēl nav pieslīpētas un nevajadzētu likt šo tekstu uz balsojumu šodien. Thank you. Paldies. E, tautas partijas koordinators atbilde nav dzirdama. Balsojumā pārceļam, pāriem pie balsošanas. Vispirms testa balsojums. Sākam balsot. Baudīs. Beidzam balsot. Paldies. Varam ķerties sek vienu mirkli. Okay, so we start. Uh, Sastais grozījums par pret Pārbaudām, sākam balsot, sastais grozījums. Anna Sanders ziņojums. SMEs growth market. No, yeah. Vote is closed. Beidzam balsot. Pieņemts. 17 pret 15. A kompromiss par. Pret atturas pieņemts. B kompromiss par pretsaturas pieņemts, C kompromiss par pretsaturas pieņemts, D kompromiss par pretsaturas pieņemts, E kompromiss par pretsaturas pieņemts, G kompromiss par pretsaturas pieņemts, 20. grozījums ar mutisko grozījumu par pretsaturas pieņemts. F kompromiss par pretsaturas pieņemts. 26. grozījums par pretsaturas pieņemts. 27. par pretsaturas pieņemts. 28. par pretsaturas pieņemts. 29. par pretsaturas pieņemts. 30. par pretsaturas pieņemts. 31. par pretsaturas pieņemts. 32. par pret atturas pārbaudām, sākam balsot. Vote is closed. Beidzam balsot. Pieņemts. 35. savietojams, pārpret atturas pieņemts. 34. par pretaturas pieņemts, 2 par pret pārbaudām. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts 36. pārš pretaturas. Pieņemts 3. par pret atturas. Pieņemts 3 līdzīgs vairākums 17, 15, 37, atvainojiet, tas atkrīt, 38 pārpretaturs. Eh, pieņemts 39 pārpretaturs pieņemts, 40 pārpretaturs pieņemts, 41 par pārbaudām, 41 sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts 18 pret 17, 42. par pretapturas pieņemts, 43. par pret pārbaudām, 43. sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts 20 par 17 pret 4. par pretapturas pieņemts, 44. par pret pret pārbaudām. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts 20 par 15 pret 5 par pretsaturas pieņemts. Un tagad komis eh, eh, priekšlikums ar grozījumiem. Personāls balsojums. Sākam balsot. Vote is closed. Beidzam balsot. 32 par 5 atturas neviens pret un līdz ar to es jau ziņoju, ka man nav balsošanas kartes, var būt, to varat ņemt vērā. Uh, Eh, par trilogu sākšanu. Personāls balsojums. Sākam balsot. Plus viena balss. Beidzam balsot. 34 plus 1 ir mums kvalificētais vairākums. Paldies un apsveicam referentu. Which is this one? Which is nine. No. Okay, so, so we vote first the regulation. Tagad regulas balsojums, devītais. For the distribution of collective investment fund compromise. B kompromiss par pret atturas pieņemts. Tūlīt atradīšu. 180. grozījums par pret. Vai tas ir tas, tas Markus, tas ir tas slavenais? Favor, against... Pār, pret, saturas noraidīts. Un tagad procedūras jautājums jo mēs to iekļāvām balsojumā, bet tagad priekšsēdētājiem pazūd mikrofons. That, uh... Man ir procedūras jautājums, lai izvairītos no neskaidrībām strīdiem. Mēs pieņēmām šo punktu, bet grozījumi turpmāk Eh, netiek uzskatīti par pieņemamiem, ja tie neietilpst eh, regulas ietvaros. Mēs nevaram pieļaut šādu precedentu, izņemot gadījums, ja eh, ir konsensus starp politiskām grupām. Taču šāda rīcība ir. Uh, nav apsveicama un nav pamudināma, ka mēs sākam eh, mainīt eh, un grozīt eh, citus regulējumus. Katrā ziņā tās ir vadlīnijas tur rīcībai turpmākā, izņemot gadījumu. Ja ir panākts plašs konsens, tad jauni grozījumi, kuri pārsniedz uh, specifiskās juridiskās bāzes uh, vai teksta apjomu, ko mēs grozām, netiek pieņemti Es tikai vēlēs apsveikt šādu pieju, jo mēs šeit runājam par jomu pirmā līmenī kur parlamenta viedoklis nebija zināms, un tagad tas ir zināms. Līdz ar to es apsveicu šo iespēju balsot pār šo jautājumu, par kur ir juridiska skaidrība. Nākošais komisijai būs priekšlikums, tā varētu iekļaut visus būtiskos jautājumus, un nevis izmantot to ar sekundu eh, sekundāriem otrā pilāra līdzekļiem. Taču katrā ziņā es apsveicu jūsu nolēmumu. Tālāk turpinam e-kompromiss par pretsaturas pieņemts. Un tagad komisijas priekšlikums, e, kā tas ir grozi, e, grozīts, sākam balsot, personāls balsojums, beidzam balsot. 34 par, 0 pret atturas 5, un tagad balsojums, personāls balsojums sākt starp institūciju sarunas, sākam balsot. Beidzam balsot. 33 par, 1 pret 5 atturas, kvalificēts vairākums ir trilogu, sākšana apsveicam referentu un Tagad pāriem pie direktīvas. Par pretaturs pieņemts. D kompromis grozījums par. 11. lapusē. D kompromis grozījums par pretaturas pieņemts. Nu tad par komisijas priekšlikumu kopumā ar personālu balsojumu sākam balsot. Beidzam balsot. 34 par, 3 pret, 2 atturējās pieņemts. Nu tad balsojam par lēmumu uzsākt iestāžu sarunas. Ar personālu balsojumu sākam balsot. Oh, Vote is closed. Beidzam balsot. 33 par, 4 pret, 2 atturas. Apsveicam, apsveicam referentu. Un ķeramies e, tālāk. Desmitais at, atcelts, kā jau pieņems lēmums par e, etaloniem. Tad vienpadsmitais punkts - kopējā digitālo pakalpojumu nodokļu sistēma, kas izriet no konkrētiem digitāliem pakalpojumiem. 30. grozījums, 31. 32. ar personālu balsojumu. Jā, priekšlikums noraidīt par. Personāla balsojums, personāla balsojums. Beidzam balsot. Noraidīts. 4 pār 34 pret. A kompromisa grozījums par pret atturs pieņemts. B kompromisa grozījums par pret atturs pieņemts. 140. par. Pārbaudīsim elektroniski. 140. Vote is closed. Beidzam balsot noraidīts. 20 pret, 19 par. 141 par. Pret. Atturas noraidīts. C kompromisa grozījums par. Pret atturas pieņemts. D kompromisa grozījums par pret atturas pieņemts. 154. pārbaudīsim uzreiz elektroniski. Beidzam balsot. Noraidīts. 25. par. Pārbaudīsim elektroniski. Beidzam balsot pieņemts. 24 pret 15 balsis. 156 par, pret, tauts pat ir par, atturas pieņemts. 157 par, pret, pārbaudīsim elektroniski. Beidzam balsot. Noraidīts. E kompromisa grozījums par pret atturas pieņemts. 27. grozījums par pārbaudīsim elektroniski. Beidzam balsot. Pieņemts. 167. par pret. Pārbaudīsim elektroniski. I think rejected, but The numbers are. Vote is closed. Beidzam balsot. Pieņemts. Ar vienas balss pārsvaru. Simtu sešdesmit astotais par, pret, atturs. Noraidīts 169. par, pret, pārbaudīsim elektroniski. Beidzam balsot pieņemts.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 G kompromisa grozījums par pretaturas pieņemts. 40. par pret. Pārbaudīsim elektronis. Šķiet, ka pieņemts. Un beidzam balsot pieņemts. 41. par pret. Pārbaudīsim elektroniski 41. Okay, no liberal in favor, so is adopted. Alde par, nu tad jau skaidrs, ka pieņemts. Beidzam balsot, jā, pieņemts. Pirmais par, pret. Pārbaudīsim elektroniski, sākam balsot. Vote is closed. Beidzam balsot, pieņemts. 20 par 9 pret, 42 par, pret, atturas, pieņemts. H kompromis grozījums par, pret atturs pieņemts. 50. par pret atturs noraidīts. I kompromis grozījums par pret atturs pieņemts. J kompromis grozījums par pret atturs pieņemts. K kompromis grozījums par pret atturs pieņemts. 68. par pret atturs noraidīts. 70. par pret atturs pieņemts noraidīts, 71. pārpretātors pieņ... noraidīts, 72. pārpretātors noraidīts, L kompromisa grozījums pārpretātors pieņemts, M kompromisa grozījums pārpretātors pieņemts, 78. pārpretātors noraidīts, 79. pārpretātors noraidīts, N kompromisa grozījums pārpretātors pieņemts, O kompromisa grozījums pārpretātors pieņemts, pieņemts Desmitais par pret atturas pieņemts. 88. par pret atturas pie, noraidīts. 89. par pret atturas nor, pieņemts. 90. par pret pārbaudīsim elektroniski 90. Beidzam balsot pieņemts ar 20 balsīm par 19 pret. Pārējais atkrīt, P kompromisa grozījums par pretaturas pieņemts, Q kompromisa grozījums par pretaturas pieņemts, 103. par pret, pārbaudīsim elektroniski, 103. Baudīs klūp. Beidzam balsot noraidīts. 20. 104. pārpretators noraidīts, 105. pārpretators noraidīts, 108. pārpretators pieņemts, 107. pārpretators pieņemts, 14. pārpret. Pārbaudīsim elektroniski 14. Beidzam balsot. Pieņemts ar viens balss pārsvaru. 15. par, pret, pārbaudīsim arī 15. elektroniski, sākam balsot. Visdrīzāk jau vairākums tāds pats, bet balsu skaits ir pietuvināts 20 par 19 pret, 108. par, pret. Pārbaudīsim elektroniski. Gan jau būs tas pats balsu samērs 20 pret 19, jā, tieši tā pieņemts. 109. par pret atturas pieņemts, 110. par pret atturas pieņemts, R kompromiss grozījums par pret atturas pieņemts, 117. par pret atturas pieņemts, 119. par pret atturas pieņemts, 120. par pret atturas pieņemts, 17. par pret atturas pie, pieņemts, S kompromiss grozījums par pret atturas pieņemts. 127. pārpretāturas noraidīts, 128. pārpretāturas pieņemts. Balsosim par komisijas priekšlikumu grozītā versijā kopumā vai personāla balsojumu. Sākam balsot. The vote is closed. Beidzam 33 pār 2 pret 2 atturējās. Apsveicam, apsveicam referentu. Un tālāk likumdošanas rezolūcija blokā 33 līdz 39 par pret atturas noraidīts. Līdz ar to likumdošanas rezolūcija tiek pieņemta grozītā versijā. Tālāk pāriem pie Rozatī ziņojuma. Jā, vajadzētu laikam nolasīt nosaukumu. One, yes, okay. Nozīmīga digitālā klātbūtne. 15. Personāla balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. 3, 7 pret 1 pār. Nu, 3, 7 pielies kopā. Nu, noraidīts, noraidīts. Would... <laughs> Jā, jā, bet nu katrā ziņā atzīmēm, ka jūs vienīgais balsojāt par šo savu grozījumu. 62. par pret atturas pieņemts, 64. par pret atturas noraidīts, 65. par pret at, pārbaudīsim elektronisku 65. Divdesmit par deviņpadsmit pret pieņemts. 67, 68, 69 vienādi par pret. At, pārbaudīsim elektroniski. Beidzam balsot. Pieņemts ar tādu pašu balsu pārsvaru 79 par pret. Pārbaudīsim elektroniski. Beidzam balsot. Jā, ja, pieņemts ar tādu pašu balsu vairākumu. 80. par. Pārbaudīsim elektroniski. Sākam balsot. Vote is closed. Beidzam balsot. Noraidīts 19 pret 19. 81. par. Pret. Atturs. Pieņemts.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 Pārbaudīsim elektroniski 87. Baudīs klūt. Beidz apbalsot. Pieņemts. 88. atkrīt, 89. par, pret, a, pārbaudīsim elektroniski par 89. Beidzam balsot, vienāds balss skaits noraidīts. 90. līdz ar to par, pret atturs noraidīts 91. par, pret atturs pieņemts 92. par. Pārbaudīsim uzreiz elektroniski. De, ne 91. vēlties pārbaudīt, labi. Oh, I've seen the liberals voting in favor now. Okay. Tagad liberāļi balso par. Labi gan, ka pārbaudījām. Beidzam balsot, jā, pieņemts tiešām. 92.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 98. un 10. par pret atturas pieņemts, 97. par pret atturas pieņemts, 98. par pret atturas pieņemts, H kompromisa grozījums par pret atturas pieņemts, 104. par pret atturas pieņemts, K kompromisa grozījums par pret atturas pieņemts,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 I kompromisa grozījums par pret atturas pieņemts. 114. par pret at, pārbaudīsim elektroniski. Vote is closed. Beidzam balsot. Pieņemts. 116. par. Pret. Atturs. Pieņems. 14. par. Pret. Atturs. Pieņemts. Jē, kompromis grozījums par pret atturas pieņemts, 20. par pret atturas pieņemts, 21. par pret. Pārbaudīsim elektroniski. Beidzam balsot. Noraidīts. 16 pār 19 pret A kompromisa grozījums par pret atturas pieņemts, 25. par pret atturas noraidīts, 26. par pret. At, pārbaudīsim elektroniski. 28. Baudīs klo. Beidzam balsot. Noraidīts. B kompromisa grozījums. Par pret atturas pieņemts. Otrais par pret atturas pieņemts. 33. par pret atturas pieņemts. C kompromisa grozījums par pret atturas pieņemts. 36. par pret, at, pārbaudīsim elektroniski. Vote is closed. Beidzam balsot. Pieņemts. 37. atkrīt. No, in mine not. Okay, so, okay, good, false. Uh, 38. par pret atturas noraidīts. 39. par. Pārbaudīsim elektroniski 39. Beidzam balsot. Pieņemts. 41. par. Pārbaudīsim 41. elektroniski. Beidzam balsot. Noraidīts. D kompromisa grozījums par pret atturas pieņemts. E kompromisa grozījums. Mums atsevišķi jābalso par kaut ko vēl bija. These are to be voted D. Okay, that's I have totally different yeah. Uh, voting. Pilnīgi cits balsošanas saraksts jums tur ir. Need to vote 109. Par 109 jābalso par nav sociāls un demokrāta balsošanas sarakstā šāda veida varianta. Tas ir Evers Džolī grozījums par 6D pantu, 109. grozījums. Ne, mums nav nostājas nekādu šai ziņā. Nu šķiet, ka atbalstam, bet te nu sazinu pēc analoģijas vienkārši. Bet nezinu. One oh nine. 109. Yeah, but I don't know why the, late, the order is changed. Nezinu, kāpēc te valda mainīt tā balsošanas kārtība. Hm. Nekāds arī nebūtu par 120, par 109. jābalso. Pārbaudīsim uzreiz elektroniski. Vote is closed. Un beidzam balsot. Noraidīts. 8 par 21 pret 46. Un uzreiz arī pārbaudīsim elektroniski. Same, Jolie amendment.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 17 balsis par, 19 pret. Tagad par E kompromisu grozījumus par, pret, atturas pieņemts. 47. 47. par, pret, atturas noraidīts. 48. par, pret, atturas noraidīts. F kompromisu grozījums par, pret, atturas pieņemts. G kompromisu grozījums par, pret, atturas pieņemts. 57. un 7. pārpretāturas pieņemts, 59. pārpretāturas pieņemts, 61. pārpret pārbaudīsim 61. elektroniski. Vote is closed. Beidzam balsot noraidīts. Balsosim par komisijas priekšlikumu grozītā versijā ar personālu balsojumu. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts 36 balsts par, 1 pret, 2 atturējās. Tālāk balsosim blokā par 16, 17, 18 grozījumu par, pret, atturs noraidīts. Līdz ar to likumdošanas rezolūcija tiek uzskatīta par apstiprinātu grozītā versijā. Apsveicam referentu. Tālāk ziņojums par konkurences politiku. Ok, kompromise A. A kompromisa grozījums par pret atturas pieņemts. B kompromisa grozījums par pret atturas pieņemts. 28. par pret pārbaudīsim elektroniski. Beidzam balsot noraidīts vienāds balsu skaits par un pret. 29. par, pret, atturs pieņemts. 33. par, pret, atturs pieņemts. 34. par, pret, atturs. Pārbaudīsim elektroniski. Vote is closed. Uh, reject. Beidzam balsot noraidīts. E kompromisa grozījums par pret atturas. Pieņemts 42. par pret atturas. Pieņemts 44. par pret atturas. Pieņemts F kompromisa grozījums par pret atturas. Pieņemts 50. par pret atturas pārbaudīsim elektroniski. Beidzam balsot. Noraidīts pienāca balsu skaits par vienu, tikpat pret. G kompromis grozījums par pret atturas pieņemts. H kompromis grozījums par pret atturas pieņemts. Tas bija G kompromis. H kompromis grozījums, ja? H par pret atturas pieņemts. In favor against abstentions adopted. Pieņemts. O kompromisa grozījums par pret atturas pieņemts. J kompromisa grozījums par pret atturas pieņemts. 89. par pret atturas pieņemts. Pārbaudīsim. Anna, ah, jūs bijat pret, ja pārbaudīsim elektroniski. Jā, jā, nav mai. Vote is close. Beidzam balsot pieņemts. 23 balsts par 15 pret. Tas ir adaptots 91. par pretaturas nu, pieņemts. Kā kompromisa grozījums par pretaturas pieņemts. L kompromisa grozījums par pretaturas pieņemts. M kompromisa grozījums par pretaturas pieņemts. 107. par pret. Sākam balsot elektroniski. Beidzam balsot. Pieņemts. 23 par, 15 pret. N kompromisa grozījums par, pret, atturas pieņemts. 111 par, pret, atturas pieņemts. Du, dubultv kompromisa grozījums par, pret, atturas pieņemts. 117 par, pret, eh, balsojam elektroniski. Vote is closed. Beidzam balsot. Pieņemts. 118. Kam vajadzētu būt pēc Q kompromisa, bet par to balsosim tagad. Par pret atturs pieņemts. 120. par pret. Pārbaudīsim elektroniski. Vote is closed. Beidzam balsot. 22 par 16 pret pieņemts, 122 par pret atturas pieņemts, 128 par pret pārbaudīsim elektroniski 128. Beidzam balsot. Pieņemts. 20 pret 18, 129 par pret. Pārbaudīsim elektroniski 129. Beidzam balsot. Pieņemts. P kompromisa grozījums par pret atturas. Pieņemts. 138 par pret. Pārbaudīsim elektroniski 138. Beidzam balsot. Pieņemts. 19 pret 17 balsis. Q kompromisa grozījums par pret atturas. Pieņemts. B kompromiss grozījums par pret atturas pieņemts. 145. par pre, pārbaudīsim elektroniski. Beidzam balsot. Noraidīts. 148. par pret atturas pieņemts. 147. par pret. Pārbaudīsim elektroniski 147. Beidzam balsot. Pieņemts. 19 balss par, 18 pret, 150 par, pret. Pārbaudām elektroniski uzreiz 150. To. Beidzam balsot. Pieņemts. 35 balss pret, 3, 3 pār, 3 pret. Nu, tad vajadzēja būt skaidram. 152 par, pret. Pārbaudām elektroniski. Šoreiz gan nepieciešams pārbaudīt. Beidzam balsot. Pieņemts. 153. par. Pārbaudam elektroniski. Beidzam balsot. Noraidīts. 154. par pret atturas pieņemts. R kompromisa grozījums par pret atturas pieņemts, 159. par pret, tautas partija pret, atturas noraidīts, 160. par pret, pārbaudam elektroniski. Beidzam balsot, pieņemts. 161. par pret Pārbaudam elektroniski. Beidzam balsot. Pieņemts. 20 par 18 pret 162 par pret. Pārbaudam elektroniski. Beidzam balsot. Pieņemts. 163 par pret. Pārbaudam elektroniski. Beidzam balsot pieņemts. 165. par pret. Pārbaudam elektroniski. Beidzam balsot pieņemts. 168. par pārbaudam elektroniski. Beidzam balsot. Pieņemts. Es kompromisu grozījums par pretaturas pieņemts. 173. par pret. Pārbaudam elektroniski. Beidzam balsot pieņemts. Te kompromisu grozījums par pret. Pārbaudam elektroniski. Beidzam balsot pieņemts. 20 balsts par 15 pret. U kompromisa grozījums par pret atturas pieņemts. 190. par pret. Pārbaudam elektroniski. Beidzam balsot pieņemts. 185. par pret. Pārbaudam elektroniski. Beidzam balsot pieņemts. 187. par pret atturs noraidīts. 192. par pārbaudam elektroniski. Beidzam balsot pieņemts. 194. par pret atturas pieņemts. 197. pārpretaturs noraidīts, 198. pārpretaturs pieņemts, 199. pārpret pārbaudam elektroniski. Noraidīts 202. par pret atturs pieņemts, C kompromis grozījums par pret atturs pieņemts, D kompromisa grozījums par pret atturas pieņems. 211. par pret at, pārbaudam elektroniski. Beidzam balsot. Pieņemts. 19 balsts pret 18, 202 par pret at, pieņemts, 203 par pret atturas pieņemts, 204 par pret atturas noraidīts. DA kompromisa grozījums par pret atturas pieņemts. 218. par pret pārbaudam elektroniski. Beidzam balsot. Noraidīts. 220. par pret atturas noraidīts. 221. par pret atturas pieņemts. Pirmais par pret atturs pieņemts. Ievilkums numur 2 par pret atturs pieņemts. Trešais par pret atturs pieņemts. Otrais grozījums par pret pārbaudam elektroniski. Beidzam balsot pieņemts. Vai jābalsa arī par trešo grozījumu? Jā. Trešais par pret pret pārbaudam elektroniski. Beidzam balsot. Vienās balss skaits noraidīts. Ceturtais par pret atturas pieņemts. Ceturtais ievilkums un piektais ievilkums par pret atturas pieņemts. Piektais grozījums par pret atturas pieņemts. Ierosinu blokā balsot par apsvērumiem no numur 6 līdz 10. Ja piekrītat par pretaturas pieņemts. Sastais grozījums par pretaturas pieņemts. Septītais par pret. Pārbaudīsim elektroniski. Beidzam balsot. Vienāds balss skaits noraidīts. Astotais par pret atturas pieņemts, 9. par pret atturas pieņemts, 10. pārbaudam elektroniski. Vote is closed. Beidzam balsot. Noraidīts. Pieņemts, atvainojos. 11. par pret atturas noraidīts. 12. par pret pārbaudam elektroniski. Vote is closed. A draw reject. Noraidīts. 13. par, pret atturas, pieņemts 14. par, pret atturas, pieņemts 15. par, pret atturas, pieņemts 16. par, pret Alde 16. pieņemts 17. par, pret pārbaudām 17. sākam balsot. Vote is closed. Beidzam balsot. Pieņemts. Inta pirmais punkts par pret pārbaudām sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Inta otrais punkts par pret atturas pieņemts. Inta trešais punkts par pret atturas pieņemts Pārbaudām, sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 19 pār 18 pret. Tas bija Inta 4, tad Inta 5. Nē, tas bija Inta 3, tagad Inta 4 pār pret atturas pieņemts, Inta 5 pār pret atturas pieņemts, Inta 6 pārpret atturas pieņemts, 7 pārpret atturas pieņemts, 8 pārpret atturas pieņemts, 9 pārpret atturas pieņemts, 9 pārpret atturas pieņemts, 11 pārpret atturas pieņemts, 12 pārpret atturas pieņemts, 1. punkts agrī pārpret pārbaudām sākam balsot. Vote is closed. Beidzam balsot. Pieņemts 23 par 15 pret agri 2 par pret atturas pieņemts 3 par pret atturas pieņemts 4 par pret atturas pieņemts 5 par pret atturas pieņemts 6 par pret pārbaudām 6. Sākam balsot. Beidzam balsot pieņemts 20 pret 18 pār, 7 par pret pārbaudām, sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 9. par pret atturas pieņemts, 10. par pret atturas pieņemts, 11. par pret atturas noraidīts. 12. ir iekļauts. Nē, 12. tomēr par, pret. Pārvadam 12. sākam balsot. Beidzam balsot noraidīts 20, 18 pār 20 pret 13 agrī par pret atturas noraidīts 14 par pret atturas pieņemts 15 par pret Pārbaudām, sākam balsot agrī 15. Beidzam balsot. Pieņemts. Agrī 16 par, pret, pārbaudām, sākam balsot agrī 16 punkts. Beidzam balsot. Neizšķirts 19, 19 noraidīts. Agrī 17 par, pret, atturas pieņemts. Agri 18 par pret atturas noraidīts. Agri 19 par pret pārbaudām sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Balsojam par tekstu kopumā ar grozījumiem. Personāla balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. 32 pār, 2 pret, 1 atturas. Teksts ir pieņemts. Apsveicam referentu. Nākamā sanāksme ceturtdien, sestajā. Tā kā ir paredzēta balsošana. Santa Klaus neieradīsies, bet eh, varbūt atnesīs ogles, ja nebūsiet klāt uz balsošanu. Sanāksme slēgta. Mm. I'm really concerned because if we are such a